Allora, ritorniamo alle votazioni. Tātad atgriezīsimies pie balsošanas. Un uh, sāksim ar trim rezolūciju projektiem par daudzgadu finanšu ietvaru un pašu resursiem. Pirmkārt, uh, rezolūcija no EFD grupas, ceturtais punkts. Pirmā daļa, kas par, kas pret, kas atturas, noraidīts. Otrā daļa, Personālais balsojums, lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais eh, punkts, pirmā daļa, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. Otrā daļa, personālais balsojums, lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Tagad balsojam par rezolūciju. Personālais balsojums sākam balsot, beidzam balsot. Pinta ora. Norādīts. Tagad ķeramies pie CR rezolūcijas. Personālais balsojums, lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot respinta ora. Noraidīta. Tālāk rezolūcija no piecām politiskajām grupām. Pirmais grozījums, kas par, kas pret, noraidīts. Otrais grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. Trešais grozījums, kas par, kas pret, atturas, noraidīts.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 Ceturtais grozījums, kas pār, pret, atturas, norādīts. Piektais grozījums, kas pār, pret, atturas, norādīts. Sestais grozījums, kas pār, pret, atturas, norādīts. Un tagad balsosim par rezolūciju kopumā. Personālais balsojums lūdzu sākam balsot. Beidzam balsot. Approvātā. Pieņemts. Risolūcione. Nākamais punkts ir rezolūcija par es tirzniecības sarunām ar Japānu. Ah, prego, onorevole Lamassur. Lamassur kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Sarunas starp, eh, par nākošo daudzgad finanšu schēmu sākšās pirms vairākiem mēnešiem. Tikai nākošu nedēļu, nākošajā padomas samitā būs apaļais gars starp valdību un eh, valstu vadītājiem. Rezolūcija, kur nu pat pieņem, pieņem parlaments piecu grupu uh, uh, ierosinājuma, starš 7. daļas parlamenta atbalsta. Te ir pavisam skaidri norāda, ko parlaments vēlas, un tas ir mandāts, kuru parlaments svinīgi dod Šulca kungam, kad viņš pārstāvēs parlamentu padomē. Tātad tas ir mūsu sarunās uh, vēlamais mandāts. Es pateicos kolēģiem. Līdz ar to sākas īstais, īstā saruna kārta. Paldies! Grazie, onorevole Lamassur. Paldies! Un tagad rezolūcija par tirzniecības sarunām starp Eiropas Savienību un Japānu. 11. grozījums personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 12. grozījums, personālais balsojums, lūdzu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums, personālais balsojums, sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums, kas pār, kas pret, atturas Noraidīts. Piektais grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. Sestais grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. Septītais grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. Trešais grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. Devītais grozījums, personālais balsojums, lūdzu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums, personālais balsojums atkal, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. Tagad balsojam par rezolūciju, grozītā veidā personālais balsojums, lūdzu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Nākamais darba kārtības punkts ir rezolūcija attiecībā uz Gvinēju Bisavu. Balsojam par 21. punktu. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. punkts. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. punkts. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. punkts atkal personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad eh, galīgais balsojums par eh, rezolūciju, kas ir par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk. Rezolūcija par Dienvidsudānu. Pirmais grozījums, kas pār, kas pret, atturas, noraidīta. Galīgais balsojums, kas pār, kas pret, atturas, pieņemts. Tālāk. Rezolūcija par Eiropas Savienības tirzniecības nolīgumu ar Kolumbiju un Peru. Tas ir 14. grozījums, kas pār pret atturas noraidīts. 15. grozījums personālais balsojums sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Kjūzā. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. grozījums. Kas par? pret atturas noraidīts. 18. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad uh, balsojam par pirmo punktu desmitajā pantā par pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kas par pret atturas noraidīts. Grozījums numur 19, kas par pret atturas noraidīts. 13, 20. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Otrais grozījums, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 21. grozījums, kas pār, pret, atturas, norēdīts. Trešais grozījums, kas pār, pret, atturas, norēdīts. Ceturtais, kas pār, pret, atturas, norēdīts. Piektais, kas pār, pret, atturas, norēdīts noraidīts, sestais, kas par, pret, atturas, noraidīts. 22. grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. 23. kas par, personālais balsojums, sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Noraidīts. 24. grozījums. Personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 26. grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. 26. grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 27. grozījums, kas pār, pret, atturas. Noraidīts. 28. personālais balsojums. Lūdzu, sākam balsot. Uzā. Beidzam balsot. Noraidīts. 8. grozījums par, pret, atturas. Noraidīts. 9. kas par, pret, atturas. Noraidīts.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 Un tagad personālais balsojums par visu grozīto re rezolūciju. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Um. Relazione Sala Franca sul rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani. C'è un emendamento orale, orale dell'onorevole Howitt. Prego. Mutiskas grozījums no Hovita kunga vārds jums. Uh, sarunas ir notikušas vēl tikai šorīt, un es gribu pateikties Sala Frankas kungam par to, ka viņam izdevās vienoties ar saviem kolēģiem Čebundunska kungu no Alde grupas uh, un panākt vienprāt vērtību par uh, to, ka tiks uh, pilnībā atsaukts S un D formulējums attiecībā uz uh, cilvēku tiesībām. Tātad eh, formulējums eh, cilvēku tiesības pirms vārdiem saskaņā ar vienošanos. Un eh, tā, tādējādi mēs vienojāmies ar Sala Frankas kungu, proti atsaukt šī grozījuma otro pusi, un parlaments varētu atbalstīt pirmo pusi. Labi, ja neviens neiebilst pret šādu kārtību, mēs par to balsosim, kas par? Pret, atturas Pieņemts. Tagad balsosim par visu rezolūciju. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts ir rezolūcija pār sarunām par ANO ieroču tirdzniecības līgumu. Sākam balsot par 12. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums, arī personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums personālais balsojums. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais un desmitais grozījums personālais balsojums par abiem kopā sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Astotais un vienpadsmitais grozījums kopā sākam balsot, beidzam balsot. Norēdīts. Tālāk balsojam par 27. Eh, punktu divās daļās. Pirmā daļa, kas pār, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas pār, pret, atturas, pieņemts. 28. punkts, kas pār, pret, atturas, pieņemts. 9. grozījums, personālais balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērum punkts F, kas pār pret atturas pieņemts. Un galīgais balsojums ir personālais balsojums. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad rezolūcija pār vēlēšanu uzraudzību Kongo Demokrātiskajā republikā. Kas pār pret atturas pieņemts. Līdz ar to mēs esam pabeiguši šīs dienas balsošanu. Apsveicu visus referentus.